attiecīgie detalizētie lēmumi tiks pieņemti vēlāk, bet tagad es vēlētos atgriezties pie darba kārtības. Pirmdien. Tātad visiem ir redzams darba kārtības projekts, un pirmdien, pirmdienas darba kārtībā nav paredzētas nekādas izmaiņas. Otrdiena. Otrdien sāksim darbu deviņos, un sāksim ar padomjas un komisijas paziņojumiem pār gaisa satiksmes traucējumiem Eiropā. Šīs diskusijas notiks līdz 2011. No 11. līdz 2013. Eh, tiks izskatīti šādi punkti. Eh, Barozo kunga paziņojums par eh, komisijas un padomes likumdošanas un darba programmu 2010. gadam. Tā tāpat arī komisijas paziņojums par uh, humanitāro palīdzību un atjaunošanu Haitī. Šie darba kārtības punkti Eh, jau iepriekš tika, bija iekļauti otrdienas darba kārtībā. Rītdien nenotiks nekādi balsojumi. Tas nozīmē, ka otrdienas darba kārtībā balsošana nenotiks, tā nav paredzēta. Pādē, pārējā darba kārtība paliek tāda pati, nav paredzētas nekādas citas izmaiņas. Līdz ar to varam pievērsties trešdienas darba kārtībai. Trešdien arī nenotiks balsošana, un tās ir vienīgās izmaiņas trešdienas darba kārtībā. Tātad vienīgā izmaiņa ir tas, ka trešdien nenotiek balsošana, un ceturtdien nenotiks vispār nekādas plenāra debates. Tas nozīmē, ka automātiski nenotiek arī nekāda balsošana un nenotiek arī nekādas debates netiks diskutēts arī par steidzamības jautājumiem. Par šīm izmaiņām pirms pusstundas lēma priekšādētā konference. Visi politisko grupu vadītāji bija klāt un uh, līdz ar to tika izdarītas izmaiņas starp kārtībā. Dāmas un kungi, tagad mēs varam pievērsties mūsu šodienas darba kārtībai, un pirmais darba kārtības punkts ir viens minūtes runas. Es vēlētos vēl kaut ko pieminēt saskaņā ar reglamentā 150. punktu par viens minūtes runām. Pieredze rāda, ka lūgumu izteikties ir divreiz vairāk nekā mums ir eh, paredzēts laiks šādām vienas minūtes runām. Tā lai kolēģi nebūtu vīlušies, šie kolēģi, kuru lūgums netiek atbalstīts. Es rīkošos šādā veidā. Tad šeit es runāju par procedūru viens minūtes runām. Saskaņā ar reglamenta 150. pāntu tiks sagatavots 30 runātājs saraksts. Šie runātāji tiks izvēlēti tā, lai nodrošinātu politisku un geogrāfisku līdzsvaru starp pārstāvētajiem deputātiem. Prioritāte tiks izrādīta tiem deputātiem, kuriem agrāk nav bijusi iespēja izteikties, tātad viņi nav uzstājušies vienas minūtes runās iepriekšējās divās plenāras sesijās. Visi deputāti, kas ir pieprasījuši runāšanas laiku un kuriem ir paziņots, vai viņiem šis runāšanas laiks tiks piešķirts vai nē, viņiem visiem ir jābūt plenāra sēžu zālē tajā laikā, kad viņiem ir piešķirts uzstāšanās laiks. Kolēģis, uh, these rules I read. Tātad jūs visus uh, dokumentus attiecībā uz uh, jaunajiem noteikumiem saņemsiet savos ēpastos. Tagad sāksim vienas minūtes runas. Tātad par darbu, par darbu kārtību. Paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Tā kā mēs tagad uzzinājām šos jaunumus, es gribēju vēlreiz jums lūgt pārskatīt balsošanas jautājumu nākošajā sesijā, 5. un 6. maijā. Ir diezgan iespējams tas, ka lielākā daļa Lielbritānijas deputātu nepiedalīsies, jo mums būs 6. maijā vispārējais vēlēšanas. Mūsu šeit nebūs. Jūs eh, runāsiet, eh, atrunāsiet dažādas lietas, un mūsu šeit nebūs. Tad varbūt mēs varētu balsot 4. Damā, datumā. Varbūt, ka jūs varētu pārvietot balsošanu uz 4. Jo, ja jūs neļausiet mums balsosiet, tad jūs neļausiet mums e, iebilst pret kaut kādiem lēmumiem. Ja prezidents saka, ja es jums varētu pašlaik dot atbildi, tad es gribētu teikt, ka es ļoti nopietni ņemšu vērā to, ko jūs teicāt, jo mums pašlaik ir divas dienas, 5. un 6. maija un mēs izlemsim, eh, kā tad īsti notiks balsošana 5. un 6. datumā, kā balsojumi tiks sadalīti pa šiem datumiem. Tagad vienas minūtes runas pir pirmā runātāja Jolanta Hibneres kundze. Paldies priekšsēdētāji. Deputāti, Es gribēju pievērst jūsu uzmanību ģenētiski modificētajai pārtikai. Eiropas komisija strādā pie priekšlikuma, lai mainītu Eiropas Savienības likumdošanu, tā, lai dalībvalstīm tiktu piešķirta lielāka brīvība izlemt, vai viņas vēlas pieļaut eh, šādu veidu pārtikas audzēšanu savos laukos vai nē. Pašlaik tas nav iespējams, eh, un tā tas ir noteikts Eiropas Savienības likumdošanā. Komisija drīz nāks klajā ar priekšlikumu, ļaujot dalību valstīm izlemt, vai tās pieļauj ģenētiski modificētās pārtikas uh, audzēšanu. Savukārt lēmums par šādas pārtikas importēšanu tiks pieņemts Eiropas Savienības līmenī. Iespējams, ka šādiem produktiem jābūt īpašam marķējumam, lai norādītu, ka šie produkti satur ģenētiski modificētas vielas. Šim marķējumam jābūt ļoti skaidrs, lai patērētājs zinātu, ka tie produkti, kurus viņi pērk, satur vai netur ģenētiski modificētas vielas. Paldies! Baudis kungs, lūdzu, vienu minūti. Tātad eh, Dominiks Baudī, jums vārds. Acīm redzot, nav klāt. Pan un Gureno kungs, lūdzu. Es gribēju atgādināt deputātiem, ka Moldovā pirms gada bija sacelšanās pret komunistu režīmu. Eiropas koalīcija to atbalstīja, un pirms gada jaunā uh, valdība parādīja, ka tā ir orientēta uz Eiropu. Šai valdībai nepieciešams tūlītējs atbalsts no Eiropas Savienības, un tas var notikt trijos veidos. Pirmkārt, ātrs finanšu atbalsts, vīzu atcelšana, vīzu režīma atcelšana un asociācijas līguma noslēgšana. Es gribētu arī pieminēt Vardanjāna kunga gadījumu. Tātad žurnālists tika arestēts un notiesāts par valsts nodevību. Uh, Tas ir būtisks cilvēktiesību pārkāpums, un es gribu lūgt uh, augsto pārstāvi ārlietās un Moldovas delegāciju uh, ātri rīkoties un pieprasīt šī te, dele, eh, šī te uh, žurnālista tūlītēju atbrīvošanu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Zaborskas kundzei vārds lūdzu. priekšādātāji, komisārkungs. Vēlējos runāt par to, šo tematu, ko es biju iesniegusi, bet, diemžēl, situācija ir mainījusies. Mēs zinām, ka meteoroloģiski apstākļi nav no pietiekami labi, lai mēs visi varētu ierasties šeit, Strasbūrā. Uh, daudziem kolēģiem un daudziem Eiropas parlamenta darbiniekiem radās grūtības ierasties Strasbūrā. Tieši tāpēc es vēlētos izmantot šo izdevību, lai jums, eh, komisāra kungs un priekšādātāja kungs un arī vēlas kungs, ģenerāla sekretāra kungs, lai, lai es jums pateiktos par to, ka jūs radījāt visus labākos apstākļos mūsu darbām. Kopš pašām pirmajām dienām, kad radās problēmas gaisa satiksmē, Eiropas parlaments iestājās par to, ka mums visiem vajadzētu ierasties Strasbūrā un vajadzētu strādāt. Es vēlētos pateikties visu to deputātu vārdā, kas eh, nevarēja šodien šeit ierasties. Ansam Pīteram Mārtinam vārds. Priekšsēdētājs vēlējos pievērst jūsu uzmanību jau iepriekš, tad, kad jūs runājāt par jauno procedūru vienas minūtes runām. Jūs, eh, kā polis, zināt, ko tas eh, nozīmē izveidot dažādas cilvēku un deputātu kategorijas un šķiras. Es domāju, ka mums nevajadzētu šādā veidā rīkoties. Varbūt jūs varētu konstruktīvi vēlreiz atkārtot to, ko jūs iepriekš minējāt. Vai ar šo divu mēnešu sēdi jūs uh, uzskatāt, ka uh, mums būs divas sesijas Strasbūrā, vai mēs pieskaitam arī Briseles plenāru sesiju. Kas notiks ar tiem deputātiem, kas uh, nav piete kas ir pieteikšies, bet nerunā. Un vai viņi varēs pie, pieteikties tā saucamajai brīvā mikrofona procedūrai? Varbūt jūs varētu nolasīt, kuri 30 runātāji varēs izteikties šodien, kuriem tiks piešķirts runāšanas laiks. Paldies! Šie noteikumi stāsies spēkā attiecībā uz nākošo sesiju Briselē, tātad pirmo sesiju, eh, kas notiks saskaņā ar jaunajiem noteikumiem. Eh, Jurgam Laikfrīdam vārds uz vienu minūti. Liels paldies priekšādētāji. Rumānijā ir eh, radošas, radušās problēmas ar 2008. gada atcelto aizliegumu. Tomēr, neskatoties uz to, nav, par, nav atrasta nekāda re, risinājumi, lai es varētu šos uh, suņus nogādāt attiecīgajās patversmēs. Es domāju, ka cilvē, Eiropas Savienībā vajadzētu rīkoties daudz ātrāk uh, dzīvnieku labturības jautājumos. Taču tā bija mana runa, kuras bija paredzējis vienas minūtes uh, uzstāšanās laikam, taču es vēlēs teikt vēl ko citu. Uh, Priekšsēdētā kungs, priekšsēdētā kungs, es runāju angliski. Es eh, nevēlējos teikt neko pozitīvu par šo situāciju. Es Gribētu teikt, ka būtu ļoti labi, ja mēs būtu saņēmuši informāciju par plenāru sesiju un uh, citām sēdēm daudz ātrāk nekā iepriekš. Es saņēmu pirmo informāciju tikai svētdien, un līdz ar to man uh, bija visai sarežģīti ierasties uz šejieni. Ja mēs būtu saņēmuši informāciju daudz ātrāk, tad šeit būtu, mūsu zālē būtu daudz vairāk deputātu nekā pašlaik. Es vēlēs vienkārši paskaidrot to, ko es minēju iepriekš. Poviem, jau dažu panot poviem. Es gribēju atbildēt tad jums uzreiz. To saka priekšsēdētājs. ja plenārsēdi ir apstiprinājuši plenārsēdē, tad to nevar atcelt. Jā, protams, eh, prezidenta konferencē var pieteikt izmaiņas, bet mums šodien bija jātiekās. Un tas, ka šai te sēdē bija jāsākās piecos, tas ir iekļauts darba kārtībā, un to bija tā nolēms parlaments. Tā tad nebija nekādu šaubu par to, ka šeit kaut kas varētu tikt atcelts, un tā tas būs arī nākotnē. Jo tikai plenārsēdē var nolemt par plenārsēdes atcelšanu. Un es to gribēju pilnīgi skaidri pateikt. Tāpēc visa informācija par šo sēdi bija pilnīgi skaidrs. Tagad Žoržam Sabīnam Kutašam vārds lūdzu uz vienu minūti. Priekšsēdētāji. Simons Huzņets ir teicis, ka nācijas labklājība nav saistāma ar IKP tas, eh, viņš teica, ka var paiet eh, viens gadsimts pirms eh, tiks sagatavoti labi priekšlikumi vai arī tiks izvērtēti ekonomiskie panākumi. Šie indikātori, šis indikātors IKP nav labs, jo ilgspējīga izaugsme ar to nav saistāma. Un īstenībā tādā veidā netiek vispār ņemts vērā arī brīvprātīgais darbs. Ir vajadzīga labāka statistika, mums ir vajadzīgi skaidrāki dati par cilvēku labklājību. Ir jādomā, kā labāk aprēķināt uh, cilvēku labklājību Eiropā. Es domāju, ka ir pienācis laiks, ka mums vajadzētu pievērst uzmanību cilvēku dzīves kvalitātei Eiropā. Mums vajadzētu piemērot vienādus standartus tā, lai mēs varētu atklāt, kur ir vajadzīga, vajadzīga uzlabojuma sociālā jomā. Paldies! Nākamajā runātāja vārds Bilbao kundzei. Bilbao Barandiča. Bilbao kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Pagājušā nedēļa tiesa nolēma, ka jāslēdz, eh, ka, eh, ka avīzes slēgšana Egon Karijā bija nelikumīga. Ne konstitūcija, ne arī kriminālties, eh, krimināltiesība akts Spānijā pieļauj, ka šādu avīzi varētu slēgt. Un uh, eh, pilnīgs muļķības arī tas, ka Baski sadarbojas ar ETA. Jo ETA šo te, uh, avīzi nav finansējusi vai ir bijusi kāda cita saistība. Un tas viss netika pietiekoši ņemts vērā juridiskajā procedūrā. Uh, un tā rezultātā ir, pieņemts vairākas nele, ir izdarīts vairākas nelegālas darbības, kuras līdz šim tika ignorētas. Pašlaik tiek manipulēts ar cilvēku jūtām, tādēļ apējot demokrātijas principus. Cilvēkus apvaino par to, ka viņi ir sadarbojušies ar ETA, jo viņi vienkārši iebilst pret tām netaisnībām, kas notiek Basku reģionā. Lielas paldies, Trima Polus kungam vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pagājušā gada februārī Eiropas parlamentā mēs izskatījām Trautman ziņojumu par uh, uh nelegālo narkotiku tirgu. Jāsaka, ka šajā ziņojumā bija ārkārtīgi liels, liels datu daudzums, un tas ļoti skaidri atspoguļoja, cik eh, neefektīva tik tiešām ir bijusi Eiropas Savienības un visas pasaules pretnarkotiku politika. Politiskās nostādnes, eh, kas ir bijušas eh, mūsu izstrādātas, ir izgāzušās. Nav samazinājies pieprasījums pret nelegālajām vielām, un reāli skatoties, ir pat palielinājies tas ļaunums, kas tiek nodarīts šo narkotisko vielu lietotājiem. 2004. gadā Eiropas parlaments apstiprināja uh, veselu virkni pasākumu, ko ierosināja Katānijas kungs. Mums nepieciešams to visu aplūkot plašākā mērogā. Paldies, saka priekšsēdētāji un pārtrauc iepriekšējo runātāju. Čārnecki kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu runāt par smago traģēdiju, kas mūs visus ir skārusi centrālās bankas vadītājs, mūsu prezidents un ļoti daudzi polijas bruņoto spēku vadītāji ir gājuši bojā traģēdijā pie Smolenskas, un es gribētu izteikt jums pateicību par to, ka paudāt līdzjūtību, ka daudzas valsts ir paudušas savu līdzjūtību Polijai. Eiropas solidaritāte ir parādījusi, ka šī solidaritāte tik tiešām reāli pastāv šādos gadījumos. Valstis Eiropas Savienībā bija pārstāvētas Polijas prezidenta bērēs. Diemžēl Eiropas komisijas un Eiropadomas vadītāji nevarēja ierasties, kaut gan Gruzijas un Armēnijas prezidenta bija klāt, bet paldies visiem. Paldies ar priekšsēdātāju, nākošais runātājs. Hans Pīters Mārtins. Viņš diemžēl vairs nav klāt, viņš ir izgājis no zāles. Melcerkungs, lūdzu. Ja jūs man ļausiet, tad viens minūtes laikā es gribētu nedaudz parunāt par Serbiju. Erbijas ambīcijas attiecībā uz Serbiju viņu it kā spārno, bet tajā pašā laikā eh, Serbi, Serbija ir it kā atvainojusies par eh, to, kas notika Srebrenicā. Taču par Turciju to pašu nevar apgalvot. Ir jādomā par sankcijām attiecībā uz genocīdu Armēnijā. Kopenhāgenes kritēriji, manuprāt, ir patvaļīgi, jo e, tie netiek saistīti ar to, kas tiek veikts Hāgas tribunālā. Ir jāatcerās arī par cilvēktiesību pārkāpumiem taču Eiropas Savienība šķiet piemēro divējādus mērus. Bosnijā ir vairākas etniskas grupas, tādējādi šī ir kļūsi par tādu multikulturālu valsti. Kosovā īsnībā tiek atzīta tikai viena etniskā grupa un pārējie tiek izdzīti no valsts. Uh, pretēji Turcijai šīs valstis ir vienmēr vēsturiski bijusi um, Eiropas daļa. Uh, Tajā pašā laikā Eiropas Savienība ļoti steidzīgi uzņēma Bulgāriju un Rumāniju. Mēs nevaram atkārtot šādu e, steigas kļūdu. Mums ir jāatcerās, ka šīs valstis ir e, varbūt kaut kad jāuzņem Eiropā, bet mēs nedrīkstam steigties. Lielas paldies! E, nākamais izteiksies Papa Nikolāo kungs. Paldies, priekšsādātājs kundze! Nesenie notikumi Grieķijā, teroristu grupu darbība un to aktivitāti norāda, ka mēs esam par zem novērtējuši terorisma riskus savās uh, valstīs, jo vardarbība joprojām pastāv Grieķijā. Vardarbība, protams, uh, skar tos, kas uh, šo vardarbību veids, bet mums ir jāraugās uz to, kādas ir šī terorisma saknes. Un jāaplūko tādas lietas kā SWIFT, Europol, pasažieru datu drošība, Eirojust. Mums jāraugās, jāmeklē šie iemesli, kas dod uh, stimulus vardarbībai un terorismam. Mums nepieciešams analizēt situāciju, jāanalizē tās problēmas un uh, sarežģītie apstākļi Eiropā un jālikvidē tādas lietas kā naida kurināšana. Gājas kungam nākošam vārdam. Priekšsēdētā gadamē kolēģi, es vēlētos vērst Eiropas komisijas un parlamentu uzmanību uz uh, degvielas cenām, uz izvēlēlu cenām. Ir jāatcerās, ka tas ietekmē visu Eiropu. Uh, ražojošās valstīs Eiropā uh, ir satraukušās, jo rodas problēmas ar darba vietām. Lielākās uh, Lielākie rūdas piegādātāji, diemžēl, ir paaugstinājuši cenas. Londonas uh, biržā šīs uh, cenas ir ārkārtīgi pieaugušas, līdz ar to tās pārsniedz vairākas ilgtermiņa līgumā noteiktās cenas. Uh, š, arī tērauda cenas ir ārkārtīgi pieaugušas. Šajā situācijā, kad mēs domājam par dažādām taupīšanas iespējām, uh, tērauda industrija ir pakļautā lielām pārstruktūrēšanas uh, izmaiņām uzņēmuma padomes Duisburgā ir iesniegušas lūgumu kanclerei un arī uh, komisārs priekšādātājiem Barozu. Es domāju, ka mums vajadzētu par to runāt. Liels paldies. Uh, nākamais runātājs. Galagar kungam vārds. Paldies, priekšsādātāji. Uh, vulkāniskā darbība ir uh, radījusi milzīgu apjukumu un lielus zaudējumus uh, apdrošināšanas kompānijām. Uh, gaisa pasažieriem tiek piedāvāts iespējas uh, iegūt citas biļetes, bet uh, cilvēkiem ir jāsna, jāsadz viesnīcu izmaksas un citas izmaksas. Ir dažādas uh, apdrošināšanas uh, ceļotājiem, citi tiek uh, apmaksāti vairāk, citi mazāk. Ir apdrošināšanas kompānijas, kuras saka, ka tas ir fosmažor, kas ir dieva griba un dieva uh, veikta rīcība. Uh, Es domāju, ka jāpaturprātā tas, ka uh, daudziem uh, cilvēkiem viss uh, šis sajukums un reisu atcelšana ir izmaksājis ļoti daudz naudas. Uh, šī uh, komplekso ceļojumu uh, direktīva, manuprāt, ir jāpārskata šo uh, notikumu gaismā un jānodrošina, lai būtu standarta noteikumi, kas attiecas uz šāda veida uh, situāciju. Un Paldies! Lielas paldies! Mm, nākamais runātājs Morgandīkungs. Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi, vorrei in questa sede il cuore... Priekšēdētājs, konze kolēģi. Eiropas institūciju demokrātijas vārdā es gribētu runāt par ietekmi, ko ir izraisījuši Eiropas Savienības pasākumi uh, attiecībā uz Eiropas pašvaldībām un pilsoņiem. Mums ir vajadzīga vispārēja globāla vīzija, bet tajā pašā laikā mums vajadzētu paskatīties, kādas prasības tiek uzstādītas katram pilsonim. Es domāju, ka e, šai vīzijai ir jābūt prioritātai attiecībā pret globālo vīziju. Mums ir vajadzīgas tradīcijas, jo galvā tās mums ir ļaujušas turpināt darbu un ir ļaujušas mm, ir nodrošinājušas uzplaukumu. Balkenšteina direktīva ir ietekmējusi zināmas eh, turistu galamērķus Itālijā. Ir jāatcerās par viesmīlības tradīcijām, par ko mēs eh, ļoti lepojamies Itālijā, taču jaunā pakāpojuma direktīva ir ļoti ietekmējusi šīs gadiem senās tradīcijas. Tas tā ir ietekmējusi daudz maz uzņēmums Itālijā. Vārds Hansam Pētram Mārtinam. Lielas paldies! šodien Eiropiešiem neiet viegli. Es gribētu jūs atgādināt par Eirostat problēmu. Ir izrādījies, ka Eirostat uh, ir atainojis reālo situāciju Grieķijā daudz labāk nekā uh, tā pašlaik ir. Ir jāatcerās, ka ir publicēti ziņojumi un jau 2002. gadā tika atklātas dažādas problēmas. Lielāks ziņojums tika publicēts 2008. gadā ir eh, jāatcerās, ka šie ziņojumi kaut kur nonāk, tie tiek publicēti, bet eh, netiek ņemts vērā, kādas ir šo ziņojumu sekas. Es gribētu norādīt, ka šī skandāla prakse, kas ir saistīta ar Eirostata, būtu jāpārtrauc, ir jānodrošina, lai Eirostat būtu uh, neatkarīgs un lai pilsoņi iegūtu datus, kas tiem ir vajadzīgi, tā lai mēs varētu demokrātiju padarīt revolucionārāku. Lielas paldies! Nākamā runātāja Kavēlo kundze. Dobrīgāda prezidenta. Paldies, priekšsādātājs kundze. Ir notikusi dabas eh, katastrofa, kurai ir bijušas eh, pilnīgi neaprēķināmas sekas. Eh, zinātnieki cenšas šobrīd noteikt, kas notiks ar šīm smalkajām pelnu daliņām, kā tās ietekmēs lidmašīnu dzinējus. Tāpat Zinātnieki ļoti precīzi spēja aplūkot to ceļu, kā, šīs, kā šie pelni pārvietojas. Transporta ministra arī tiekas un šobrīd domā, ko viņi varētu darīt gaisa transporta situācijā. Uh, secinājumi katrā ziņā būs jābalsta uz uh, zinātniskiem uh, apsvērumiem un piesardzības principiem, jo mēs nedrīkstam šeit riskēt ar cilvēku uh, drošību, un Eiropas Savienības loma ir nodrošināt cilvēku drošību un dzīves kvalitāti, bet tāpat laikā jāpanāk ar praktisks ātrs risinājums uh, un jārod alternatīvas uh, citas transporta metodas uh, - sauzemes transports, jūras transports. Uh, Mēs esam piedzīvojuši dažādas krīzes, dabas katastrofas, tiek runātājs pārtraukts, saka priekšsēdētāja, un dod vārdu nākošam runātājam. Tagad vārds uh, Enču kungam. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Šī gada beigās uh, tiks uh, pieņemta trešā direktīva par pastu, un līdz ar to tā novedīs pie tirgus liberalizācijas. Taču finanšu krīze ir ietekmējusi arī pasta direktīvu. Saskaņā ar šo direktīvu dalību valstīs, kur tirgus jau ir liberalizēts, krīze tiks izjusta vēl smagāk. Tiks atlaisti daudz darbinieki, daudz vairāk nekā citās dalību valstīs, un līdz ar to būs arī daudz mazāk darījumu, tiks pākstināti tarifi un būs. Uh, sliktāk apgādāti arī attālināti reģioni un lauku apvidi. Es uzskatu, ka šai direktīvai būs sekas, un mums vajadzētu domāt par preventīviem pasākumiem, tā lai mēs varētu novērst sociālo dempingu. Es vēlētos arī atsaukties uz Eiropas institūcijām. Es vēlētos, lai tiek ieviests divu gadu termiņš šīs direktīvas ieviešanai. Lielas paldies! Nākamais runātājs Prēdiskungs. Vreau să. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Šodien eh, runāšu par ļoti delikātu situāciju, kurā atrodas eh, žurnālists Ernēs Vardaņiens, kurš uh, ir apcietināts Piedņestrā. Viņš tiek apsūdzēts valsts nodevībā un uh, izlūkošanā. Manuprāt, tas ir smieklīgi. Šis žurnālists netiek atbrīvots, viņš atrodas patiešām ārkārtīgi sliktos apstākļos. Un uh, Tas viss tiek darīts tikai, lai iebiedētu Tiraspolas un Kišiņevas jaunās valdības, jo jaunā valdība Kišiņevā ir ļoti proeiropiska un pat tas pašlaik tiek sodīts ar šo gadījumu tiek mēģināts arī atrisināt eh, Piedņestras situāciju. Es vēlētos lūgt, lai Vārdeņa Janakungs tiktu nekavējoties atbrīvots. Es vēlētos arī jums norādīt, ka uh, Kīšiņevai vajadzētu domāt par to, lai atbloķētu šo pašlaik iestrēgušo konfliktu. Sikīrska kungam vārds kā nākamajam. Paldies priekšsēdētāji! Uh, finansiālā un ekonomiskā krīze ir uh, skārus visnabadzīgākos vissmagāk. Eiropas Savienība šobrīd cenšas uh, labot šo situāciju un ir izsludinājusi šo gadu par gadu cīņai pret nabadzību un sociālo izstumtību. 40 miljonu cilvēku Eiropas Savienībā dzīvo zem nabadzības sliekšņa, un uh, daudzi miljoni ir uh, ļoti apdraudētā situācijā, viņiem draud nabadzību apmēram 20 miljoni no šiem apdraudētiem cilvēkiem ir bērni. Un viņiem trūks ne tikai pārtikas un piekļuvas uh, medicīniskai aprūpei, uh, viņiem trūkst apģērba, bet viņiem trūkst iespēja, viņiem trūkst izdevības izrauties no šīs nabadzības. Augstas kvalitātes izglītības uh, garantēšana, nodrošināšana varētu mainīt šo situāciju. Situācija ļoti atšķiras pilsētās un uh, ciematos. Domāju, ka risinājums ir uh, palielināt uh, pieejamo līdzekļu daudzumu. Paldies. Uh, tagad Vonkungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, es domāju, ka ļoti labi, ka mēs rīt runāsim par aviācijas krīzi, jo jāatcerās, ka tas ietekmē ne tikai šo parlamentu, bet arī individuāls personas un uzņēmums visā Eiropā. Un šī ir tā reize, kad lielākā daļa Eiropas eh, arī šobrīd vēl atkopjas no ekonomiskās krīzes. Apvienotā karaliste, tāpat kā daudz citas valsts, atkopjas no šīs krīzes. Un, uh, Tas ir pateicoties tam, ka valdība rīkojās un vienkārši nenoskatījās uz šo krīzi. Tagad tiek publicēti dažādi ekonomiskie rādītāji apvienotie karalistē, un es ceru, ka vairāk no tiem būs pozitīvi. Un tas ir tieši tāpēc, ka apvienotās karalistes valdība iejaucās šajā situācijā un to laboja. Tāpēc ir svarīgi arī Eiropas Savienības institūcijām atbilstošā laikā iejaukties, kad ir šādas ekonomiskas grūtības. Visām Eiropas Savienības institūcijām nākotnē vajadzētu nodrošināt, lai mūsu budžets ir vērsts uz to, lai mēs paredzētu palīdzot cilvēkiem un uzņēmumiem atgūties šādos sarežģītos laikos un uh, nodrošināt uh, attīstību uz augšu. Paldies! Vārds Kukan kungam. Ah, eh, Kukan? Kukan kungs. Ähm, scheint nicht da zu sein. Dann nav klāt, acīm redzot. Fējokungs. Fējokungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es gribētu runāt par eh, budžeta situāciju dažādās dalību valstīs. Stabilitātes un izaugsmes plāni ir realizēti, un mums jāraugās, kādās dažādās situācijās būs dalība valsts, kāds būs rezultāts. Manā valstī, Portugālē, izstrādātā programma ir ļoti riskanta atbilstoši komitejas vērtējumam. Tā ir vērsta uz tirgiem, bet komisija ir ļoti satraukta par stabilitāti. Jautājums par valsts budžeta, tā teikt, veselīgu stāvokli ir zem jautājuma zīmes, un līdz ar to arī ir jautājumi par eh, Portugāles iespējamo izaugsmu. Eh, zīmes Portugālē, manuprāt, ir satraucošas. Es baidos, kā viss šī situācija ietekmēs uzņēmumus un fiskālo situāciju un konkurētspēju. Paldies! Acīm redzot, reglamenta jautājums no Dartmut kunga. Um, actually, two... Priekšsēdētāji, es gribēju runāt, pirms izteicās uh, divi kolēģi. Es gribētu tādu kolēģim, kurš uh, saka, ka Eiropas Savienībai vajadzētu iejaukties. Kā gan viņš iedomājas, Eiropas Savienībai vajadzētu iejaukties? Tādā gadījumā, ja gaisā ir vulkāniskie pelni. Viens uh, minūtes runās starpjautājumā ar zilo kartiņu, diemžēl nav atļauti. Līdz ar to tas. Uh, bija tikai reglamenta jautājums, un uh, kolēģis jums var atbildēt tikai 12. sarunās, nevis plenārsesijas laikā. Tagad, uh, godāmie kolēģi, neviens runātājs vairs nav paredzēts, viens minūtes run, runu laikā, taču esam nedaudz iegūši laiku. Tie, kuri drīkstēs runāt, tie tika informēti pa e-pastu bet eh, tiek tātad pārējie nav ieradušies līdz ar to, un mēs varētu turpināt ar savu parasto darbu kārtību. Vai reglamenti jautājums zālē? Lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, es gribētu, lai jūs ņemtu vērā arī eh, sieviešu tiesības. Jūs eh, devāt vārdu tik daudziem vīriešiem un nevienai sievietei. Herzlichen Dank, Sie können sich vorstellen, als Vorsitzende der High Level Group Gender Equality und Esmu priekšsēdētāja vienlīdzības darba grupā, līdz ar to sieviešu vienlīdzība man ir ļoti uh, būtisks punkts, bet uh, mums ir runātāju saraksts, un, diemžēl, uh, šajā runātāju sarakstā nebija nevienas sievietes. Jebkurā gadījumā, godāmie kolēģi, mēs uh, turpināsim darbu, un nākamais darba kārtības punkts ir Sajera kunga ziņojums par likumdošanas deleģēšanas pilnvarām. Un pirmajam došu vārdu referentam. Lūdzu. Priekšēdētājs kundze,